pulkstens pusdivpadsmitos. Nākamā sēde notiks rīt, otrdien, 4. februārī. Nu, pulkstens deviņiem, un darba kārtība ir publicēta Eiropas Savienības parlamenta mājas lapā. Līdz ar to šo sēdi paziņoju par slēgtu. Paldies!